Vēlos sveikt Lordu Mogu un Alberto Potošnika kungu mūsu vidū. Un tagad e, dzirdēsim un redzēsim prezentāciju par ikgadējo tirgus uzraudzības ziņojumu, ko sagatavojusi Eiropas regulātoru sadarbības aģentūra atcer. Esam paredzējuši stundu šai prezentācijai. 20 minūtes tiks atvēlētas uh, prezentācijas sniedzējiem, un pēc tam kolēģiem būs iespējas dot jautājumus, uz ko uh, mūsu viesi arī atbildēs. Vārds Lornam Mogam. Paldies priekšsēdētāji, kas nedēļ mums iespēju uh, ierasties šodien šo prezentāciju. Mēģināšu es nedaudz nomierināt. Jums izdalītais dokuments ir pilna slaidu versija. No sākuma mēs domājām, ka varētu iziet cauri visiem slaidiem. Uh, tad Uh, bet mums ir sagatavots arī īsāks slaids, kas ir pirmā versija. Šī prezentācija uh, ir par otro igadējo uzraudzības ziņojumu par tirgus un dabas gāzes tirgu, un šo prezentāciju sagatavojas ACER un CER balstoties uz regulas 11. pantu. Mēs pievēršamies trīs galvenajām tēmām - elektrības tirgiem, dabasgāzes tirgiem un tāpat arī pievērsāmies patērētāju aizsardzības un uh, stiprināšanas jautājumiem. Katram no šiem jautājumiem pievērsīsimies prezentācijas laikā. Jā, paldies. Mēs izskatījām, kāda ir uh, Um, notikumu attīstība elektrības, dabas gāzes, vairumtiesniecības tirgos 2011. gadā, un šeit varat redzēt galvenos secinājumus, kurus izdarījām pēc savas analīzes. Un tad šie secinājumi ir atrodami arī beigās un būs atrodami arī ziņojumā, ko izplatīsim rītā. Tirgus apvienošana būtībā ir galvenais dzinējspēks cenu konverģencei un lai nodrošinātu uh, Uh, savienojuma efektivitāti. Ja pievērsīsieties 14. slaidam jums pieejamajā pakotnē, tad redzēsiet, ka no 2008. gada ir novērota, novērots pieaugums cenu konverģencē daudzos Eiropas reģionos. Tas nozīmē, ka cenas a, uh, attīstās ļoti līdzīgi dažādos reģionos, a, uh, izņemot pagājušajā gadu, bet pie tā es vēl pievērsīšos vēlāk. Un nu, viens no ja, iemesls ir varīgs paskaidrots vēlāk. Mācība, ko esam guvuši no pagājušā gada, ir tas, ka ka pilnīga elektrības tirgus modeļu īstenošana vēl joprojām ir absolūta prioritāte. Ha. Un tad uh, ir tāpatām arī jātri, ātri jāpieņem regulējums un tas ātri jāīsteno. Ši, šie nosacījumi ir ārkārtīgi svarīgi, lai īstenot iekšējo enerģijas tirgu līdz 2015. gadam. Ja pievērsīsieties 16. slaidam jums pieejamajā versijā, tad redzēsiet, kādi labumi izriet no tirgus integrācijas, ja ir uh, Eh, fiziski savienojumi starp dalību valstīm, kāda labuma jau ir panākti. Tāpat arī ir norādīts, kas vēl joprojām ir uz likmes, domājot par patērētajiem gūst, gūstamajiem labumiem. Mm. Tad, eh, kas notiks, jā, tad tirgus tiks savienots vēl tālāk nekā pašlaik. Un pamatdoma ir tā tad iesaistīt lielāko daļu Eiropu tajā līdz nākamā gada beigām. Tāpat ir būtiski jāizmanto arī pārobežu savienojumu. Bieži vien varam novērot, ka elektrība dodas it kā nepareizajā virzienā uz vairākām robežām. Ja pievērsīsieties 15. slaidam, tad redzēsiet uh, piemērus. Tāpat arī varēsiet redzēt, ka uh, centrālajā rietuma Eiropā, kur ir novērojama tātad liela mm, apjomu tirgus savienošanu, tad redzēsiet, ka plūsmas iet, pretim, iet pretī uh, cenu diferenciācijas līmenim. Tas ir tas, ko mēs vēlamies panākt lielākajā daļā Eiropas, cerams, tuvākā pusotra gada laikā. Kapacitāte pašlaik nav tāds ierobežojošs elements, lai uzlabotu enerģijas tirgu integrāciju Eiropā. Arī to jūs varat tuvāk apskatīt 11. slaida labajā pusē. Tāpat arī mums ļoti steidzami jāpievērsās, jāpievēršās uh, plānoto plūsmu jautājumam. Pirms brīža es jau minēju, ka cenu konverģence 2012. gadā vairākos reģionos ir pieaugusi un daļēji uh, tātad tas ir šo plūsmu dēļ. Mums ir jāatrod gan īstermiņa uh, ātri risinājumi, gan arī ilgtermiņa no uh, plašāka risinājuma. Tālāk ir paredzams būtisks labums, ja notiks turpmākā elektrības un gāzes tirgus integrācija, tas ļaus uzlabot gāzes tirgus elastīgumu um, pēc tam, kad aizvien lielāku tirgus daļu aizņems arī atjaunīgās enerģijas avoti. Tad runājam par gāzes tirgu. Eiropas patērētāji vēl joprojām saskanas ar būtiskiem daudzumiem, jo nav pietiekama likviditāte, tirgus integritācija, uh, integrācija un pastāv uh, mazumtirdzniecības tirgus fragmentācija. Mums ir jābūt jo īpaši uh, fokusētiem un uzmanīgiem nākotnē. Lai pilnībā īstenotu CMP, uh, un CAM likumdošanas aktus ir ļoti svarīgi. Tagad galvenais tos tiešām pilnībā īstenot. Mums ir jāuzlabo um, šis CAM priekšlikums un aicināšu jūs ieskatīties 21. slaidā. Redzēsiet, ka salīdzinot ar šo liela apjoma uh, starpsavienojuma kapacitāti īstenošanas līmenis īsnībā ir daudz zemāks salīdzinot ar tātad šo rezervēto pieteikto kapacitāti. Tā ir neizmantota kapacitāte. Jā. Mums ir jāatrod uh, risinājuma veidi un arī noteikumi, lai nodrošinātu to, ka šī kapacitāte tiek efektīvi izmantota tirgu. Uh, Tāpat mums arī ir jāveicina ilgtermiņa līgumu pārveidi uh, uz, uh, tātad, uz, uz centrāli balstītām transakcijām. Ilustratīvos failos varat redzēt, ka cenu attīstība vēl joprojām ir ļoti cieši sasaistīta ar, ar cenu līmeni vecajā tirgū. Mēs vēl joprojām neesam panākuši pilnīgu mm, gāzes līgumu cenu savienošanu, un pašlaik gāzes cenas atspoguļo īstermiņa nosacījums tirgū. Tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ mums ir jāizstrādo, jāizstrādā nosacījumi. Tātad mēzglu tirzniecībai, lai varam izveidot tirzniecības reģionus. Tāpat mums arī ir jāharmonizē un jāuzlabo pārobežu um, darījumi. 22. slaidā redzēsiet, kāda ir pašreizējā situācija un pamanīsiet, ka ir milzīga atšķirība, milzīgas atšķirības um, dažādos mērķos. Un arī vēl no dabasgāzes viedokļa ir paredzami turpmāki labumi no gāzes un elektrības tirgus integrācijas, jo eh, gāzes tirgus sniedz arī mm, eh, lielāku elastīgumu šajā sistēmā. Un tagad es vēlētos pievērsties mazumtirzniecības tirgumu. Diemžēl mēs vēl joprojām esam konstatējuši eh, ļoti zemu līmeni uh, pārējas līmeņos, daž, da, lielākajā daļā dalību valstu uh, ir novērojama tāda lojaltāte vietējiem un piegādātājiem, kuri bieži vien ir valsts īpašumā, un šī pārēja bieži vien tiek uzskatīta par sarežģītu, riskantu un laikietilpīgu. Mums ir 23 valsts elektrības jomā un 18 valstis gāzes jomā ir spējušas tātad panākt labus rezultātus. Vēl joprojām ir šis mazumtirdzniecības cenu regulējums un ir ļoti liela tirgus daļa, kur cenas vēl nav tiek regulētas un, un tas arī attur cilvēkus no pārējas un Ja. Un tad bieži vien šī uh, pievienošanās cena ir ļoti nopietna atturoša barjera. Ja runājam par regulējošo ietvaru, esam novērojuši, ka ir atšķirīgs regulējums un likumdošanas režīms, kas tikai palielinos šo sarežģītības pakāpi Eiropā. Tāpat arī pastāv ļoti sarežģīta licencēšana un pastāv daudzas neakreditētas licences dalību valstīs. Un tad uh, trūkst pilnas atsaistīšanas daudzās dalībvalstīs, tā vēl joprojām nav pilnībā īstenot. Tālāk runājam par secinājumiem. Nav jau nekāds pārsteigums, ka šogad vai arī nākamgad mēs piefiksēsim, ka mazumtirdzniecības cenas būs pieaugušas uh, vairākās dalībvalstīs par spīti ekonomiskajai lejupslīdē. Mm. Elektrības cenas paliek pietiekami uh, augstas. Enerģijas nodokļi un citas, um, mm, citi nodokļi dalību valstīs tā tad arī ir atturošs faktors. Un arī ļoti daudzās dalību valstīs vērojams ļoti zems pārējais līmenis. Ir nepieciešama paaugst, lielāka caurskatāmība uh, attiecībā uz visiem cenas, kom, visiem cenas komponentiem, lai varētu uzlabot patērētāju izpratni, un tas arī gala beigās veicinātu konkurenci. Uh, pastāv regulētas uh, gala lietotāja cenas. Uh, ja tās tiek noteiktas, tas um, varētu apspēst konkurenci un Un tātad šis mazumtiesniecības cenu regulējums būtu jāatceļ, lai varētu nodrošināt nepieciešamo konkurences līmeni. Nacionālajiem iestādēm vajadzētu spēlēt aktīvu lomu, lai īstenotu trešo pakotni un tad, lai arī veicinātu informāciju par patērētāju tiesībām. Tātad kas attiecās uz trešās pakonas īstenošanu, izzināmas tādas jutīgās vietas attiecībā uz definīcijām, un ne visas dalība valstis ir, piemēram, precīzi definējuši, kas ir um, mazāk aizsargāts patērētājs. Šīs um, definīcijas var atšķirties starp dalību valstīm. atbilstības līmenis ar patērētā informācijas prasībām trešajā pakotnē ir ārkārtīgi augsts. Priecājamies to novērot lielākajā daļā dalību valstu. Lielākajā daļā dalību valstu pastāv neatkarīgs strīdus izšķiršanas mehānisms. Mm, Dažkārt šie mehānismi ir specifiski vai arī tad vispārīgāk attiecībā uz enerģijas patērētājiem. Jākonstatē, ka pastāv harmonizācijas trūkums par to, kā tiek apkopoti sūdzību dati, tas apgrūtina salīdzināšanu, ir nepieciešami uzlabojumi, kā pārvaldīt un analizēt uh, sūdzību informāciju. 33. 34. slaidā varēsiet redzēt uh, dažādas uh, posmas un dažādas pieejas dažādās dalību valstīs. Uh, Nu, un ir novērojams diezgan liels atšķirības gan sasniegtajā progresā, gan arī citos aspektos. Tātad, ja runājam par galvenajiem secinājumiem, tas ir tāds mūsu prezentācijas kopsecinājums, ka tāds, ka par spīti ekonomiskajā lejupslīdē pēdējo pāris gada laikā mājasāniecības īstenībā ir piedzīvo, tiek piedzīvo aizvien cenas un uh, Es pārliecināts, ka arī jūs zināt, ka enerģijas cenas tikai turpina pieaugt. Vairumtirdzniecība, integrācija, tirgus integrācija uzlabojās, bet mm, tātad <clears throat> pastāv aspekti, kas, sam, kas ierobežo cenu konverģenci. Vēl joprojām trūkst likviditātes lielākajai daļā gāzes tirgu un trūkst caurskatāmības par to, kā veidojās gāzes transportēšanas izmaksas. Daudzās, bet ne visās dalība valstīs pieaug konkurence mazumtirdzniecības tirgu, bet tomēr jākonstatē, ka pārēja nav pietiekama, un iemesli tam ir regulētās cenas, informācijas trūkums, sarežģītība, kā arī tad uzticība jau esošajiem piedāvājumiem un ticības trūkums alternatīviem piedāvājumiem. Tie ir, tās vēl priem ir būtiskas uh, problēmas. Uh, Un visbeidzot, galvenās rekomendācijas. Iesakām pilnībā transponēt un īstenot trešo pakotni. Tas ir nepieciešams, tas ir jāpanāk ne tikai um, tādā veidā, ka komisija uzliktu spiedienu dalību valstīs, bet arī um, uh, tas jā, jāveicina nacionāla līmenī. Ir nepieciešams izstrādāt un pieņemt pirmo tīkla kodu uh, kopumu, un tas arī ir ātri jāīsteno. Ir jāatrod uh, risinājumi arī plūsmām, tāpat ir jāveicina likviditāte gāzes mazglos un ir jāpadara pāredzamākas, caurskatāmākas transportēšanas uh, izmaksas. Tāpat arī ir jāatbrīvojās no jebkādām barjerām, kas attur uh, patērētājus no uh, pārējais, tā skaitā regulētās cenas. Un visbeidzot ir pilnībā jāīsteno patērētāju tiesības. Visbeidzot, priekšsādātāji, ja varu, gribētu izteikt divas piezīmes. Pirmkārt, liels paldies visiem cilvēkiem, kuri strādāja pie šie dokumenti. Tas ir ļoti garš dokuments, 270 lapas. Un otrkārt, aplūkojot pašreizējo situāciju, jāatzīst, ka mēs esam tādā pirmskonsultācijā konsultāciju fāzē, un mēs esam ļoti, būtu, būsim priecīgi sniegt plašāku informāciju. Mums ir e, jānodrošina tas, lai pilna pārēja noiet, notiktu līdz 2025. gadam. Paldies! avete terminato. Abbiamo terminato. Bene, allora alla fine del, degli interventi, della presentazione. Nu ko. Pēc tam, kad būsim, kad esam uzklausījuši prezentāciju, tad sagaidu kolēģus izsakāmies. Paldies, paldies par prezentāciju. Man ir viens jautājums par īstenošanas jautājumu. Īstenošana bija galvenā prasība Jeržī Būzeka ziņojumā, un mans jautājums drīzāk adresēts komisijai, cik tālu esam nonākuši plānošanas ziņā. Kā komisija plāno organizēt komitoloģiju, ka tā varētu notikt, un vai būs dziļāka izpēte, kā jūs to integrēsiet, ņemot vērā to, ka parlaments kopš no aprīļa būs ievēros pārtraukumu, un vēlreiz paldies par to, ka uzsvērāt eh, problēmu saistībā ar gāzes cenām. Jeržī Būzeka ziņojumā mēs ļoti skaidri runājam par to, ka Digi competition ir jāap, jāaptur šis eh, sanais eh, benzīna ceļu, cenu, naftas cenu indeksācija. Mums ir eh, jāpārskata pašreizējā prakse. Varbūt varat mums parādīt, ko vēl varētu mm, darīt DG Competition un uh, kad būtu iespējamie rīcības ceļi. Paldies par 17. slaidu par loop flows, jo tas apstiprina manis teikto jau gadiem, jo vislielākie šie loop flows nav vējš, nav vējš no Vācijas uz Poliju. Jums ir minēti 500 vislielākās. Uh, Vislielākais eh, lupflau ir no Francijas eksporta, un tāpēc arī eh, Slovēnija ir ieņēmusi savu nostāju šavā, savā ziņā, un te ir jārunā par Francijas eh, kodolstāciju, kas ir vēl lielāka problēma nekā ar atjaunojumiem resursiem. Ja jūs jo jūs nedrīkstat neņemt vērā, ka vējš ir galvenā problēma. Un vēl es domāju, ka ko vēl steidzam vajadzētu darīt. Kopš 2004. gada, kad mēs esam stabilizējuši elektrību, mēs tagad cenšamies motivēt, mudināt patērētājus veikt pārmaiņas. Un es Vācijā, minēšu, minēšu piemēru par Vāciju, un Anģela, man kolēģi Anģelika ne Anģela ir mm, kāda cita sieviete, kur ir ļoti nozīmīga Vācijas politikā. Nu, nesaukšu nevienu vārdos, bet Vācijā pēc pusotra gada katru dienu tiek runāts par to, ka pārāk augstas cenas ir. Un gāzi ir zem 10%. Vācija. Vācijā patērētāju organizācijas dara savu darbu. Un um, vienā brīdī mums ir jāatzīst tas, ka patērētāja loma nav pilnas slodzes darbs, tam ir savi ierobežojumi un iemesli, kurus jūs minējāt, neminēja to pašu galveno. Es domāju, ka patērētāji tiek muļķoti no tirgus puses un kāds ir uh, mehānisms Leipcigā, lielākā enerģijas apmaiņa tur. Cenas ir kritušās uz 32. Un puse no cenas par enerģijas apmaiņu ir bija Vācijā, bet uh, tagad ir nulles samazinājums bijis. Līdz ar to mans jautājums jums ir šāds. Kur pazūd nauda? Kur šī nauda pazūd? Un, protams, jūs teiksiet, ka šis tirgus nav nākotnes tirgus, bet nav vairs objektīvu iemeslu, kāpēc noteikto cenu komponents neiet uz leju, un es domāju, ka vienotais tirgus tagad tā arī funkcionē. Man eh, bez 15 eh, četros būs jādodas prom, tāpēc neustvariet to nepareizi, ja es pamatīšu zālē ātrāk. Grācija, kolega Turmes, la parola Mr. Chichester, prego. Paldies, tagad vārds Chichester kungam. Well, I thought Mr. Turmes was going so well. Nu, iepriekšējais runātājs jau tik uh, labi izteicās par šo uh, kundzi mūsu komitejā ar lielām pilvarām. Domāju, ka vajadzēja viņam ļaut runāt vēl ilgāk, bet, nu, arī es izmantošu savu iespēju. Es apsveicu jūs ar šo sagatavoto prezentāciju. Paldies arī, ka negājāt cauri tai lapu pa lapai, jo tas ir tāds diezgan nomācošs uzdevums. Es vēlējos tikai jums jautāt, uh, tad, lai jūs pievērstos šim politiskajam jautājumam un arī patērētāju jautājumam cenu pieaugumā. Manuprāt, tas ir diezgan mulsinoši, ka cenas turpinātu pieaugt patērētājiem. Laikā, kad ekonomikas Eiropā, kā lai to labāk pasaka, ir diezgan apspiestas, nu, katrā ziņā tās nefunkcionē ar pilnu kapacitāti, Mēs esam situācijā, kad slānekses uh, iegūšana ASV varētu radīt um, gāzes pārpilnību pasaules tirgu. Un jūs arī norādījāt, ka ir atšķirības starp gāzes cenu Eiropā un citviet, bet es ne, nedzirdu nekādas atbildes. Uh, Tas ir būtisks politisks jautājums. Cilvēki, kuriem ir uh, noteikts ienākumu daudzums, kas nemainās, un ja enerģijas cenas pieaug, cilvēki gluži vienkārši saprot, ka viņiem vajadzēs ierobežot savu enerģijas patēriņu, viņiem gluži vienkārši nepietiek līdzekļu, lai, to, lai varētu par to samaksāt. Ko mēs varam darīt? Es pievienojos jūsu paustajām bažām, ka šī pārēja nenoie, nenotiek. Es varu runāt arī par savu personīgo pieredzi. Es uh, mēģināju tā tad uh, tā tad veikt šo pārēju arī savā uh, pieredzē, bet būtībā viss šis uzdevums gala beigās izrādījās ārkārtīgi sarežģīts un komplekss. Es pat nezinu, ko mēs varam darīt, lai uh, aicināt patērētājus to izmantot. Es zinu, kā mēs varam novērst cenu inflāciju, bet kā jau Klauds arī norādīja, patērētājs jau nav pilnas slodzes darbs. Mums ir jācenšas, lai atvieglotu lietas cilvēkiem. Un es um, tiešām uzskatu, ka uh, regulatoriem ir uh, plašas iespējas to arī paveikt. Kāds ir jūsu ieteikums, kā mēs varam uh, uzlabot uztārāt, patērētāju uzticību tam, ka mēs uzlabosim situāciju gāzes tirgu, vai mēs vēl joprojām būsim sasaistīti ar Gazprom? Grazie, la parola ora alla collega. Paldies, tagad Madzei Kukotam vārds. Paldies, priekšsādātāji. Es esmu ārkārtīgi gandarīta, ka šodien mums ir iespēja vairāk uh, uzzināt par to, kāda ir uh, pašreizējā situācija enerģijas tirgū, jo īpaši Eiropas iekšējā enerģijas tirgū. Un es sveicu Patočņika kungu, es ar menedžeri Tā ir aģentūra, kuras mītne atrodas Slovenijā. Es vēlētos uzdot divus jautājumus. Pirmkārt, esmu iepazinusies ar datiem par pēdējiem diviem gadiem, un tur teikts, ka Acer pietrūkstot resursu, pietrūkstot līdzekļu, un mans Pirmais jautājums būtu šāds, vai tagad situācija ir normalizējusies, vai arī tas joprojām ir problemātisks jautājums. Otrā lieta. Eiser atrodas Slovenijā, bet Slovenija ir trešajā vietā pēc elektrības pieauguma. Tā, nu, nu es nedaudz jokoju, bet uh, principā jautājums nopietni. Paldies! Grazie, la parola kolēga. Paldies, tagad Trolī kungs. Thank you very much, Madam President. Grazie. Paldies, priekšsēdētāji. Trīs uh, lietas man piesaistīja uzmanību šīs dienas prezentācijā. Pirmkārt, elektrības cenas kāpi ne tikai uh, rūpniecības, uh, patērētājiem, bet arī parastajiem patērētājiem, un arī gāzes cenas tāpat aug, un runājot par pārēju, un mm, notiek šī pārēja piegādātāju vidū, un ja kāds to ir mēģinājis darīt, tad viņi redzēs, ka ir daudz šķēršļu, un lai tos izprastu, vajag ne tikai inženieriju zināt, bet arī būt uh, ļoti izglītotam matemātikā un grūtības veikt šo pārēju jo ir mm, tad, kad ir, eh, tas ir tieši liels saturošs elements, un ir īpaši tad, kad tiek slēgti mm, kontrakti uz ilgu termiņu, un jūs runājāt par eh, neaizsargātajiem klientiem enerģijā un gāzes jomā, un vislielākās grūtības, kāds redzējām pēdējo trīs gadu Mm, gaitā, ka tie, kur ir visvairāk zaudējuši ienākums, tie arī visvairāk cieši ne tikai no cenu pieauguma, bet arī nodokļu piemērošanas dažādās dalību valstīs. Um, neraugoties uz um, ideālo mērķi par iekšējo tirgu, kas labi darbotos, tomēr ir um, grūtības, ir īpaši iepazīstoties ar uh, jūsu slaidiem joprojām ir liela neaizsargātība, bet runa būtu Francijā, Itālijā, uz Poliju, Beļģijā, uz Nīderlandi. Un šeit ir tie sarp savienojumi, bet jo tālāk dodaties, jo grūtāk tas kļūt. Zvie, Zviedrija, Somija, Īrija, Baltijas valstis arī te ir minamas. Un šeit nav tāda pati kapacitāte nodrošināt alternatīvas avotus. Un te arī ir šīs grūtības tam, ko jūs darāt. Mēs arī par to diskutējām kom komitejā par šiem starpsavienojumiem, bet noteikti ir jābūt kādam risinājumam un altern, ilgspējai alternatīviem līdzekļiem. Un vēl divi aspekti, ko vēlētos minēt. Es nesen redzēju BBC ziņās, ka peļņa lielākajās piecās apvienotās karalistes um, ir pieaugusi līdz 1,9 miljārdiem mārciņu 2012. gadā, un uh, savulaik bija 304 304 miljoni. Un uh, varbūt tieši regulātoriem te būtu savs darbs jādara, jo es jau minēju, ka īrijā regulātoram ir autoritāte un, un vāra noteikt cenas, un tas ir arī tas, kas regulātoram būtu jādara jāveicina arī konkurēt spēja. Un es esmu pietiekami piedzīvojis, ka pirms 20 gadiem, kad sāku savu um, um, karjeru un, un ministrs noteica cenas, un šīs cenas bija reaģējošas un atbilstošas, pielāgojās patērētāju situācijai, un tad, kad ekonomikā bija grūtības, tad cenas kritās, un uh, Šobrīd nevar redzēt eh, nekādus labumus patērētājiem no šādas neatkarīgas regulējošas sistēmas. Paldies tagad Nīblēra kungs. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten ähm, Herren. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, äh, kungi, par jūsu interesantajām prezentācijām. Es esmu no Vācijas. Mēs esam iesaistījušies um, nozīmīgā projektā, kas attiecas uz enerģētiku. Es uh, gribētu zināt jūsu viedokli. Kā jūs vērtējat uh, šo uh, enerģētikas politikas mainīšanu Vācijā, kas attiecas uz kodolu enerģiju? Mēs esam um, pieņēmuši likumdošanu par um, atjaunojumiem energoresursiem. Mums ir um, enerģijas uh, pārprodukcija, kas attiecas uz saules un vēja enerģiju. Un mēs uh, vēlētos uh, nodot šo enerģiju kaimiņu reģioniem. Un varbūt, ka Um, būtu iespējams to rentabilizēt, jo mēs to atdodam un pēc tam pārpērkam par daudz dārgāku cenu. Mums ir gāzes uh, centrālis, kas nav rentablas, uh, ņemot vairāk gāzes cenas. Tātad mums vēl ir ārkārtīgi daudz darām uh, Vācijā. Un kā jūs varbūt zināt, um, pagājušo gadu, pagājušo nakti tika parakstīts um, koalīcijas līgums, Jautājums būtu, vai ir konkrētas rekomendācijas, ko jūs sniedzat uh, konkrētām valstīm? Es nezinu, kāda ir kopējā situācija, jo, piemēram, mūsu gadījumā, kā jau teicu, ir enerģijas pārpalikumi, sevišķi atjaunojumās enerģijas pārpalikumi. Ir būtisks jautājums, un, uh, piemēram, Polijā tiek mēģināts bremzēt uh, šādu importu no Vācijas. Uh, Vai jūs eh, veicat kādas konkrētas rekomendācijas valstī, vai jūs iejaucaties, vai arī jūs sakāt, nu, tas uz mums neatiecas? Tas būtu pirmais jautājums. Otrais jautājums, vai jūs eh, intensificējat sadarbību ārpus robežām? Jums, protams, ir eh, jāņem vērā Eiropas iekšējā tirgus specifika, bet enerģija neuzglabājas vienā valstī. Mēs uh, saražojam vienu daļu Vācijā un uh, otra daļa dodas citur, vai no Poliju, vai Čehiju, vai kur citur. Mēs zinām, ka enerģētikas tirgus attīstība atšķirīgos reģionos ir atšķirīga, tādēļ uh, tas viss ir atkarīgs no mūsu sadarbības. Paldies, uh, priekšsādātājs kundze mēs ļoti labi sapratām uh, saikni starp uh, patērētāju un pārējiem elementiem, pateicoties šīm interesantajām prezentācijām. Mans jautājums ir saikne starp um, cenu un investīcijām. Regulāra prese apgalvo, ka Eiropas Savienība cīnīsies uh, ar um, šīm problēmām, bet būs eh, nozīmīgi šķēršļi un ka būs pārāvumi. Kā jūsuprāt būtu iespējams eh, definēt šo saikni starp eh, enerģētikas cenām, operātoru investīcijas spējām un mm, proti infrastruktūru īpašnieku investīcijām un vajadzību turpināt veidot Eiropas kopīgo kontekstu. Un um, otrs jautājums par Gazprom. Vai eh, šīs ir uzņēmums, kas progresē ar um, Eiropas eh, infrastruktūru pirkš, pārpirkšanas eh, kontekstu, jo mums rodas iespējas, ka nav pietiekami daudz investīciju, kas attiecas uz patēriņu un ražošanu. Paldies Dīkungam. Ir noslēgušies jautājumi un došu vārdu tātad mūsu viesiem Patačnika kungam un Mauga kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Liels jums visiem paldā, paldies par ļoti interesantiem jautājumiem. Tie attiecās uh, uz lielāko daļu mūsu ziņojumu bija pat vēl, būt vēl plašāki. Es mēģināšu atbildēt uz dažiem no jautājumiem. Um, daži no jautājumiem tika uzdoti mums, bet pareizās atbildes, ticamāk, varētu sniegt kāds cits. Ja runājam par īstenošanu, var pasāstīt, kur mēs atrodamies tīri no um, tātad aģentūras perspektīvas. perspektīvas. Kā jau es minēju, ir divi ļoti svarīgi uh, tiesību akti, CAM un arī CMP, tāpat arī ir divi ļoti svarīgi uh, tiesību akti par elektrību, par uh, pārvaldību, un tie ir ārkārtīgi svarīgi tiesību akti, lai varētu noslēgt tirgus uh, apvienošanu integrāciju um, ir panākts jau būtisks progress, bet kā tagad esam komitoloģijas procesā, bet nu, komitoloģijas process ir ārpus um, uh, tam, ko var, kur var piekļūt aģentūra. Pievēršoties gāzes cenām, ir skaidrs, ka mēs jau esam um, pamanīs šo pāreju uh, uz gāzes metku cenām. Un tas ir pateicoties arī daļai tirgumu. Īstermiņa cenas tirgū bija, um, ir bijušas zemākas nekā ilgtermiņa cenas. Uh, patērētāji paši jau pagaidām uh, atklāja, ka ir noteikti labumi pārējot uz šīm gāzes mazglu cenu indeksiem. Tas arī viens no iemesliem, tad viena no lietām, ko mēs varam darīt, mēs varam mēģināt padarīt šos gāzes mazglus likvīdākus. Uh, Mēs varam mēģināt uzlabot to, kā tiek izmantota infrastruktūra starp mezgliem. Mums, nu, ticamāk, tas arī notiks nākamgad. Mums ir jāuzlabo un jāizstrādā noteikumi par gāzes tirzniecību mezglos, lai mēs varam uzlabot gāzes mezglu likviditāti un varam mēģināt padarīt tos pievilcīgākus um, tirzniecībai. Uh, šis, mm, plūsmas ir būtiska problēma. Vācijā viens no ietekmējušiem faktoriem ir arī vēja enerģija, ir skaidrs, bet ir skaidrs, ka ir nepieciešami risinājumi, uh, ir nepieciešami uh, ātri risinājumi īstermiņā un plašāki risinājumi ilgtermiņā. Ilgtermiņā vislabākais risinājums ir spēcīgāks tīkls un viena no infrastruktūras problēmām saskaņā ar jauno Uh, regulējumu. Tad viens no šī jaunā regulējuma mērķiem ir uzlabot integrāciju starp valstīm. Tomēr, uh, nu, tā es atsaucos uz 15. slaidu, uh, ka viens aspekts ir kapacitātes uzlabošana, bet no otras puses arī lokālā līmenī ir jārisina mm, plūsmu jautājums. Es uzskatu, ka jau ir pamanīt, kāda ir patērētāju uzvedība, teiksim, gāzes tirgu. Man ir uh, divas atsauces. Desmitajā slaidā redzēsiet, ka esam mēģinājuši uh, noteikt, vai ir kāda korelācija starp Nu, tātad ietaupīt, ietaupījumiem, ko patērētāji var panākt, un starp pārējais līmeni. Un var redzēt īstenībā pozitīvu korelāciju. Pie, ietaupījumi jā, pieaug, pieaugot arī pārējais līmenim. Ir gan arī atsevišķi izņēmumi, es nevēlos nevienu savu konkrētu vārdā, bet nu tomēr jāskata, ka Vācija ir ļoti redzams izņēmums patērētāji Vācijā varētu ietaupīt būtiskus līdzekļus pārējot, bet viņi to nedara, un jautājums ir, kāpēc. Iemesli jau tika uzskatīti, gan procesa sarežģītība, gan cenu regulējums un tā tālāk. Ja ir regulēta cena, kā patērētājs jūs jūtaties pārliecināts, ka maksājat atbilstošo cenu, jo cena ir regulēta un kam dēļ tā nebūtu pareiza. Uh, regulētā cena arī var būt viena no pašreizējām barjerām, ja šī regulētā cena ir noteikti augsta, kas neļauj, ka tā neļauj pievienoties jauniem aktoriem tirgu. Un varbūt šī regulētā cena dod tādu viltus pārliecību patērētājiem, ka viņi jau nemaksā vairāk nekā uh, tas ir vajadzīgs ir skaidrs, ka patērētāji pilnībā neizmanto visas sev pieejamās iespējas. Ja uh, pavirzamies uz priekšu, ne tikai tā iemesla, ka mēs atrodamies Slovenijā, bet ja uh, palūkosties 39. slaidā, tad redzēsiet ļoti uh, pozitīvu stāstu par to, kas notika Slovenijā pagājušajā gadā. Jauns tirgus dalībnieks piedāvāja 20% atlaidi gāzes cenām, uh, Tirgus bija ļoti stabils, ļoti statisks, un tirgus pēc šī piedāvājuma burtiski atdzīvojās. Un tad pārējais uh, līmenis pārsnē laikā pieauga par 5%. Tas ir ļoti labs rādītājs Eiropas līmenī. Tātad var uh, mainīt šo statisko situāciju dalību valstīs, ja ir labs līdzsvars starp uh, regulējumu, uh, patērētāju informētību un citiem aspektiem. Vēl vai mēs sadarbojamies ar nacionālajiem regulātoriem? Um, pilnīgi skaidrs. Uh, viņi ir būtiskā sastāvdaļa mūsu darba tīklā. Mēs nesadarbojamies ar. Mēs sadarbojamies ar um, visām nacionālajiem regulātoru iestādēm, uh, bet nu, mēs to darām savu pilnvaru uh, ietvaros. Mēs nemēģinam tās pārkāpt, tas varētu radīt problēmas tirgus integrācijai. Un visbeidzot, es vēlētos pievērsties jautājumam par mūsu resursiem. Šī gada sākumā es ierados pie jums, lai pastāstītu par mūsu darba programmas pamatstruktūru. Man ir eh, prieks uh, informēt, ka komisija spēja atrast nepieciešamos resursus. Šos resursus mēs saņēmām pirms pāris mēnešiem. Bija neliela aizkavēšanās, bet nu jau esam atpakaļ uz uh, sliedēm, uh, īstenojot savas funkcijas. Es ceru, ka es atbildēju uz vairumu uzdoto jautājumu. Es ļoti atvainojos, ja kaut ko palēt garām. Es pārliecināta, pārliecināts, ka Lārds Maks. Uh, atbildēs uz neatbildētajām lietām. Paldies, es gan domāju, ka vajadzēja, bet otrādā, ka uh, Alberto atbildētu pilnīgāk, bet es vēlētos pakomentēt, piemēram, uh, tiesību aktu īstenošanu. Jā, pastāv zināmas čēršļi, kad uh, būs um, tukšais periods uh, ap parlamenta vēlēšanu laiku, kamēr tiks izveidota jaunā komisija. No regulātora viedokļa uh, Ir skaidrs, ka mēs nevarēsim apstādināt savu darbu, mēs turpināsim darboties ātri. Komisija jau arī ir apstiprinājusi savus centienus uzlabot uh, tiesību aktu pieņemšanas ātrumu. Tiek uh, noturēts aizvien garāks un tarāks, sarežģītāks sanāksmes ar regulātoriem, kas gala beigās ļaus um, tātad pātrināt un uzlabot visu procesu īstenošana notiek labāk. To ir svarīgi atzīmēt. Pārēj. Es domāju, ka lielākā daļa mūsu laika tiks veltīta šai pārējai. Apvienotajā karalistē ir pēdiņās labākais, augstākais pārējais līmenis. Un mēs kā regulātāri konstatējām, ka šie veiktspēji bija maldinošana. Uh, ka cilvēki, kur jau bija mainījuši uh, piegādātājs, turpināja uh, tos arī mainīt. Uh, tas, kā process tiek pārvaldīts, tā ir svarīgāk, tas ir svarīgākais aspekts, lai uzlabotu tirgus pārvaldību. Ir jānosaka realistiski mērķi, kas ļautu sasniegt vēlamos veiktspējas tad izpildes līmeņus. Un tāpat arī ir nepieciešams veicināt un stiprināt cilvēku uzticību enerģijas uzņēmumiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Vēl kāda saistīta lieta, kas būtu jāpiemin, ir šis jā, mūsu redzējums, ko esam izstrādājuši kopā ar patērētāju organizāciju, lai sagatavotu Nu, labākus un skaidrākus uh, nosacījumus, kas uzlabotu patērētāju informētības līmeni. Pirmkārt, ir jāatzīst, jāapzin, jāatzīst, ka tikai uh, kā noteiktai daļai uh, enerģijas cenas nav nekādas saistības ar pašu e, enerģiju ir ļoti daudz papildu izmaksas, piemēram, vidas izmaksas, infrastruktūras piegādātāja izmaksas. Es atcaucos apvienotās karalistas pieredzi. Un atbildot par nozares pozīciju, apvienotajā karalistē var teikt, ka mēs mēģinam um, veicināt mazo nozaru informētības līmeni, lai varētu stiprināt viņu iespējas piedalīties tirgū. Es zinu, ka šis jautājums pacels, es teicu, komitejām jautājums par cenu līmeni un par Eiropas uh, nozares konkurētspēju. Tas ir krietni ārpus enerģijas regulātoru aģentūras kompetences, bet mēs arī esam noteikti ieinteresēti šajā jautājumā. Valstis izvēlās dažādas pieejas, vai nu ar sociālās aprūpas jautājumu vai attiecībā uz enerģijas jautājumiem. Bet ir skaidrs, ka ir nepieciešama precīzāka definīcija tam, kā noteikt, kura ir neaizsargātie cilvēki. Vai tas ir atkarīgs no ienākumu līmeņa vai no citiem aspektiem. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, un es kā no personīgās pieredzes varu teikt, ka šis ir jautājums, kas rada būtiskas bažas un problēmas valdībām. Tālāk. Ir, um, tad regulators iz, veica izmeklēšanu par sešiem lielākajiem enerģijas uzņēmumiem un tika veikt zināmi konstatējumi par peļņas ziņo, ziņošanu. Iezīmējās vairāk problēma jautājumi, bet es zinu, ka atbildīgā iestāde turpina darbu saistībā ar to. Es nedomāju, ka man būtu vēl kas daudz piebilstams par citiem jautājumiem. Īsumā es gribēju tikai izteikt komentāru par Vācijas kolēģis nostāju. Es uzskatu, ka valdībām ir pilnīgas tiesības izlemt, kāds būs um, mm, tātad šis enerģijas sada, izmantojums sadalījums. Ir um, ļoti uh, cieši jāsazinās ar kaimiņiem, kuri ir ļoti atkarīgi no tātad, enerģijas pieejamības. Integrēts tirgus nozīmē to, ka um, šī at, paļaušanās atkarība uz kaimiņiem ir vēl svarīgāka. Tīri ja, informācijas ziņā jau ir panākts būtisku progresu. Kad pirms desmit gadiem es ude, uzdevu jautājumu par enerģijas piegādēm apvienotajā karalistē un to, kādas ir garantijas, man uh, norādīja, ka ir jāieskatās avīzēs, ne vairāk, ne mazāk. Tagad, kad mēs runājam par šiem jautājumiem, komisija ir ļoti cieši iesaistījusies piegāžu drošību jautājumā. Mēs kā neatkarīgs regulātors daudz labāk esam informēti caur tādām organizācijām kā ACER, kā CER, un arī caur komisiju mēs varam iegūt daudz labāku informāciju par to, kas notiek tirgu, un mēs noteikti tātad gūstam labumu arī, piemēram, kad Vācija pieņēma lēmumu par ātomenerģijas izmantošanu. Paldies! Veramente grazie, abbiamo adesso. Allora, paldies. kāds vēlas uzdot jautājumu, tas nav paredzēts, bet Žurdānas kundze vēl vēlas uzdot jautājumu. Jā, es vēlos uzdot jautājumu par lūpflauz un 17. slaidā jūs apgalvojat, ka palielinot neparedzēts lūphols, ka tur ir nepieciešama steidzami risinājumi un cauradzamība, un līdz ar to no tā izriet. Uh, Jautājums par iemesliem. Jūs teicāt, ka jūs zināt, ka mm, tas nav tikai vējš, kas to rāda, vēja radītā enerģija. Lūdzu, pastāstiet par to vairāk. Un es zinu, ka tas ir tehnisks jautājums, bet vai jūs paredzat kādus, kādas darbības no lēmumu pieņēmēju puses? Mēs izmeklējam šo loop flows avotu ir vērojams pieaugums Austrum Eiropā, jo īpaši Polijā, Slovākijā, Čehijā, Ungārijā, Austrijā. Mēs mēģinam uh, noskaidrot, uh, kādēļ uh, tad rodās šie lūpflos. Zināmā mērā tas jau ir tāds dabisks dabiska parādība enerģijas tirgu, kas nav īsti saprotams, ir pieauguma līmenis. Īstermiņā mēs mēģinam panākt uh, to, ka tiktu identificēti ātri pasākumi, kas varētu risināt šo problēmu. Visas šīs izmantotās ierādes tiek izmantots iekšējā tirgu. Mēs risinam problēmu īstermiņā, bet mēs varbūt zināmā vērā atvirzamies no tā, mm, kas būtu galējais mērķis tirgus integrācijā. Īstermiņā mēs mēģinām atrast zināmā veidā tādu kompensāciju tiem, kuri cieši no loop flows. Mm Bet nu, būtībā sanāk, ka mēs cīnāmies ar saku, nevi, sakām, nevis ar a, avotu. Es domāju, ka mums vajadzētu tātad noteikt atbildību tiem, kuri ir loop flows izraisītāji. Bet kā jau es norādīju arī iepriekš, tam, manuprāt, vislabākais risinājums ilgtermiņā būs tad tīkla stiprināšana kopumā. Tas arī ļaus labāk pārvaldīt kapacitāti uz robežām. Paldies. Bene, abbiamo terminato. Būsim noslēguši šo pirmo daļu mūsu darbam. Liels paldies viesiem! Alberto Potočnikam un Lordam Mogam. Sakam paldies un cerams tiksimies vēl kādreiz. Bene, iniziamo il nostro lavoro. Tagad turpināsim to, ko aizsākām rīta sesijā, proti skatīsim pamatprogrammu apvārsnes 2020 un konkrēti Caesar programmu. Šim mērķim mums ir 20 minūtes un tūlīt Tomsons kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji! Kopuzņēmums tika izveidots 2007. gadā privātās publiskās partnerības ietvaros, kuras mērķis ir izveidot jaunas paudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu, un tai vajadzētu palīdzēt risināt pieaugušo satiksmes intensitāti, un Eiropā ir fragmentēta eh, gaisa telpa, un līdz ar to ir 5 miljārdu zaudējumi aviosabiedrībām un eh, arī pasažieriem. Un Eh, ir jāpatērē vairāk degvielas, vairāk emisiju, un beigu beigās pieaug izmaksas un pieaug nokavēšanās. Ja mēs atstājam lietas pašreizējā situācijā, tad beigu beigās gaisa telpā radīsies haoss. Ze lidostas būs eh, pār pildītas un nevarēs normāli veikt lidojumus. Šī iemesla dēļ mums ir jāpēta. Uh, iespējas padarīt efektīvāku Eiropas eh, gaisa telpu un ir jāraugās uz mm, to, kā padarīt gaisa telpu efektīvāku, tīrāku un liederīgāku, un lai mēs varētu lidot lētāk un ātrāk un mm, lai dalībā, lai mm, avio kompānijas varētu izmantot tiešākus maršrutus. Samā ziņojumā esmu koncentrējusies uz trīs galvenajiem jautājumiem. Pirmkārt, interešu konflikts, otrkārt, Eiropas struktūru fokus uz apvārsnes 2020 un treškārt uz zaļā, ka transporta attīstība. Un es domāju, ka mums vajadzētu būt stiprākai politikai interešu ko, konflikta politika. Uh, politikas jomā un interešu konflikti ir jārisina jau saknē. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt arī dzīmumu līdztiesību arī valdēs un padomēs. Tieši to pašu var teikt Cīzara gadījumā, kur arī jānodrošina uh, Uh, dzīmumu līdztiesību saskaņā ar apvārsni 2026. pāntu un uh, ir jāveido uh, saskanība ar inovācijas un citām prioritātēm, kādas ir apvārsnī, un jāveido integrēta, gudra, vieda sistēma. Liels paldies, liels paldies priekšsēdētājiem! Grazie alla collega Britta Thomson. Allora... Liels paldies Britai Tomsonai. Tunisiecka kungam vārds tagad. Paldies par doto vārdu. Priekšsēdētāji, vispirms es vēlos pateikties referentai. Mm, šis jautājums ir ļoti svarīgs. Sīzer programma. Uh, Un es domāju, ka mēs visi vēlamies, lai avio joma tiktu lielākā mērā balstīt uz zinātniskiem pamatiem, lai risinātu problēmas un grūtos jautājumus. Es pilnībā to atbalstu. Vēl no otras puses, Cīzara tika izveidots ar 2006. gadā, un zinātniskais mērķis un programmas būtu papildināmas. Visas programmas, visiem, visi projekti, tam visam tiek noteikts konkrēts laika grafiks, un tas ir ticis paplašināts šī iemesla dēļ. To es noteikti atbalstītu, Mums ir nepieciešams veikt analīzi, kas mums parādītu programmas sasniegto un kādus jaunus projektus mēs vēlētos līdz 2020. gadam vai 2024. gadam. Mēs runājam par vēl citiem projektiem. Ir ļoti svarīgi zināt, kādas pētniecības aktivitātes mēs vēl sagaidām, jo Šādos projektos ir jānosaka laika grafiks, ir nepieciešama vīzija, ir nepieciešams nospraust mērķus un tos paturēt prātā. Un es pilnībā atbalstu tos projektus, kas līdz šim ir veikti, bet es domāju, ka mums vajadzētu veikt precīzāku analīzi par to, kas notiks ar uh, šo ievērojamo līdzekļu izmantojumu nākotnē. Līdzekļu finansējums nāk no dažāda veida avotiem, un šī iemesla dēļ mums ir jāzina, kas notiek ar naudu, ar šo finansējumu, kad projekts tiek paplašināts, tā darbības laiks tiek paplašināts, un es esmu ēnu referents savā politiskajā grupā, centīšos jūs atbalstīt un uh, nodrošināt projekta ies, pēc iespējas lielāku pārredzamību. Un vēlreiz paužu atbalstu referentai, un mums ir jānodrošina vēlreiz uzsvaru caurredzamību šim projektam. Paldies! Grazie, kolega Tusnovski, la parola ora. Paldies, Tusnovskas kundze. Tagad Žurdāns kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es pauzdīšu kancila kunga viedokli no ETP kunga, eh, no ETP grupas. Viņš eh, lūdz man to jūs informēt, ņemot vērā attīstību vienotās galsatelpas izveidā, ņemot vērā neapmierinošo uh, progresu, lai nodrošinātu atbilstošu sniegumu un uh, maksas un gaisa blokus, kuri nav sasnieguši rezultātu. Kančiena kungs uzskata, ka ir viens svarīgs pīlārs tajā, un tāpēc e, lī, finansēšana un cilvēku resursiem ir milzu ietekme. Kančiena kungs uzskata, ka Sīzara kopuzņēmums ir e, līdz šim labi darbojies un ir sniedzis uh, gaidītos rezultātus šī iemesla dēļ viņš atbalsta komisijas priekšlikumu paplašināt tā darbības laiku bez kādām izmaiņām. Komisija vēlas mm, novērtēt šo programmu, nu, tas vērtējums līdz 2020. gadam ir parādījis, ka finansējuma efektivitāte pašreizējā formā ir efektīva un uh, Tas jāsaka arī saistībā ar septīto darbības programmu. Viņš arī atbalsta PPP tipa finansējumu projektiem. Daudzos gadījumos rezultāti ir bijuši apmierinoši un papildu ziņojumiem par gada pārskatiem, ko sniedz revīzijas palāta pagājušā gadā, nav, eh, te nav radušās nekādas bāžas par eh, prātīgu, saprātīgu finanšu pārvaldību. Un, viņuprāt, nekādas izmaiņas priekšlikumā nevajadzētu ieviest. Vēl cits iemesls, kāpēc atbalstīt priekšlikumu, ir tas, ka Sīzer eh, drīz tulīt nonāks izvēršanas fāzē un ir svarīgi izvairīties no kādiem mm, izmaiņām laika grafikā vai citām būtiskām izmaiņām. Ļoti rūpīgi ir jāsagatavo šī fāze un to nevajadzētu pārtraukt vai pārmainīt, un līdz ar to vajadzētu apstiprināt komisijas priekšlikumu bez kādiem grozījumiem. Paldies! Grazie, la parola kolega Karba. Paldies! Vārds eh, kolēģiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, pilnībā piekrītu un vēlos eh, atzinīgi vērtēt Britas Tomsins paveikto. Un Jāuzsver Sēzara nozīme Eiropas vienotās gaisa telpas kontekstā, jāuzsver vides aspektu nozīme un visi pārējie ieguvumi, ko nesīs šāds um, plāns. Ir skaidrs, ka kopuzņēmuma principi daži no tiem jau ir um, izteikti gan eh, no referentes puses, gan no citu kolēģu puses, kā piemēram caurskatāmība, vienkāršošana, tehnoloģija nozīme, atvērtības princips eh, visos eh, aspektos un dimensijās, un tāpat šajā sakarā ir svarīga multifondu pieeja, lai būtu vairāki finanšu avoti vienu mērķu īstenošanai, lai būtu sasniegta kritiskā masa un lai lieli projekti tiktu īstenoti, kas tiešām ieviestu izmaiņas Eiropas vienotajā gaisa telpā. Paldies! Paldies! Uzklausīsim komisijas viedokli. Lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Sveicināti. Paldies um, Tomsenas kundzes um, ziņojumam. Tomsens kundzei par ziņojumu. Šeit, uh, protams, uh, ir um, vienots uh, pīlārs par Eiropas vienoto gaisa telpu. Tā ir ārkārtīgi svarīga ierosme, kas runā ne tikai par nozars modernizēšanu tehnoloģiskā ziņā, bet arī, lai veicinātu Eiropas vadību šajā jomām gaisa satiksmes pārvaldībā. Šajā sakarā, es domāju, mēs varam strādāt ar uh, referentes uh, teikto. Vēlētos uh, komentēt vairākus grozījumus, ko piedāvā referente. Vispirms runājot par astoto grozījumu, kur ir piedāvāts veikt atsauci tikai uz apvērsni 2020. Ir jāņem vērā tas, ka šajā priekšlikumā šī um, publiskās un privātās uh, partnerības uh, jēdziens vēl pagaidām nepastāv, tad mums ir jābūt pietiekami konsekventiem. Tajā pašā laikā ņemot vērā finansiālu atbalstu no TNT. Ten Tālāk, 12. grozījums. Mēs, protams, saprotam referents pamadomu, lai iekļautu šādus nosacījumus, lai veicinātu dzimumu līdztiesību. Mēs neesam pret to, mēs tam piekrītam, taču ir arī jāņem vērā fakts, ka dažos gadījumos valdē un padomē līdzdalība ir saistīta ar funkcijām pašā komisijā, tātad DG Move ģenerāldirektorāta ziņā ir lemt šos jautājumus. Un vispēcot 13. un 14. grozījums par interešu konfliktu. Jāteic, ka šis jautājums vienmēr ir bijusi prioritāts. Un eh, kopš eh, kopuzņēmumu mm, programmas uzsākšanas tas ir bijis prioritārs jēdziens un esam nodrošinājuši noteikumus, eh, ko izstrādājis, ko esam izstrādājuši kopā ar attiecīgiem dienestiem un Eirokontrolu, un mēs uzskatām, ka jau tagad ir pietiekami stabils mehānisms, lai nodrošinātu aizsardzību pret eh, jebkādu veidu interešu konfliktu un eh, neatbilstošu pārvaldību. Visbeidzot, komentārs par um, programmas analīzi. Ir vesela virkni dokumentu, kas eh, attēlo progresu un rezultātus. Komisija pašlaik eh, veic otro programmas izvērtējumu. Galīgais rezultāts būs tikai nākamgad pieejams. Pašlaik eh, tātad tiek gatavota konkrētāka programma, kas attiecas uz nākamo uh, etapu, un šobrīd notiek diskusijas ar nozari. Tas tiks eh, noslēgts eh, nākamo sešu mēnešu laikā, proti nākamgad, un šī informācija, protams, ir arī publiski pieejama, un jūs varat eh, griezties komisijā, un komisija labprāt jūs ar to iepazīstinās. Paldies! Grazie, la parola ora Uh, Brita Thompson, prego. Paldies, vārds Britas Tomsens kundzei. Paldies. Es uh, gribētu pateikties uh, kolēģiem par komentāriem, kas, uh, manuprāt, bija ļoti interesanti. Mēs būtībā esam viensprātis par ietvaru. Piekrītu Černovska kungam par to, ka mums būtu jāpētī. Mm padziļinātāk šie jautājumi, lai saprastu, kādi būtu jaunie projekti, kas jāizstrādā. Bet es arī piekrītu Kanči kungam, kas uzskata, ka pamats šim ziņojumam, ko piedāvājusi komisija ar maziem grozījumiem, ir pieņemams. Runājot par dzimumu līdztiesību, mums uh, ir jāatcauc uz 16. pantu, un 16. pants nav tik precīzi, cik uh, izklausās. Tur ir teikts, uh, when it is appropriate, kad tas ir atbilstīgi. Tur tādos gadījumos ir um, jātiecina dzimumu līdztiesības noteikumi. Taču, uh, manuprāt, tas būtu jātiecina uz visu šo programmu kopumā. Paldies! Bene, grazie alla collega. Paldies kolēģei. Es vēlētos atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 4. decembrī pusdienu laikā. Un tagad pievērsīsimies nākamajam darbkārtības punktam, kas arī attiecas uz pamatprogrammu apvārsnes 2020. Pirmais eh, runātājs eh, šobrīd nav klāt, viņš atnāks vēlāk. Tādēļ es piedāvāšu uh, uzklausīt Fordas kundzi. Mums laiks ir līdz pussešiem, lai izrunātu šos jautājumus. Tādēļ lūdzu nezaudēsim laiku. 5-6 minūtes referents kundzei lūdzu. Um, thank you very much. Liels paldies. Man bija ārkārtīgi interesanti uzzināt vairāk par klīnisko izmēģinājumu programmu. Bija ļoti interesanti uzzināt par slimībām, kas uh, ir saistīts ar nabadzību. Tāpat arī bija ļoti interesanti uzzināt par darbu, kas ticis paveikts iepriekšējās programmas laikā, jo īpaši attīstības valstīs. Mums ir jāatcerās, ka šīs trausmīgās slimības atgriežas arī Eiropā. Mēs varam atrast piemērus ar tuberkulozi. Ir piemēri, ka tā arī atgriežas un parādās Eiropā. Mums ir jāapkāpjas solis atpakaļ un jāpadomā par globālajiem izaicinājumiem. Pagājuši nedēļ runājām tika apstiprinātas jaunas zāles, kas ļaut uzlabot rezistenci pret tuberkulozi. Mums ir jāturpina cīnīties ar izaicinājumiem, mums ir jādomā globālā līmenī un jāmēģina palīdzēt arī citām pasaules daļām cīnīties pret slimībām. Uh, pilnībā atbalstu galvenos mērķus. Esmu ļoti pateicīga par kolēģu palīdzību no visa parlamenta. Man vakar bija ārkārtīgi eh, ļoti interesanta sanāksme ar uh, ārstiem bez uh, robežām. Tāpat arī bijušas citas interesantas uh, sanāksmes. Um, esmu apsprieduši, kā programma ir attīstījusies un kā to varētu uzlabot. Uh, Savā atziņojumā es iekļāvusi vairākas idejas, un esmu ļoti atvērta dažādiem jūsu ieteikumiem un komentāriem. Piemēram, pielikumā es paužu bažas par noteiktajiem mērķiem, tātad noteiktie mērķi klīnisko izmēģinājumu daudzumam, kas veicami valstīs. Šādas prasības nepalīdz sasniegt primāros mērķus, un arī iesaistītās puses ir norādījušas, ka uh, gluži vienkārši klīnisko izmēģinājumu veikšana uh, jau neatspoguļo to, vai reālajā dzīvē situācija ir veiksmīgi risināta. Mm. Es, es sagaidu, ka tiks iesniegti vairāki grozījumi, eh, tātad balstoties uz ekspertu viedokli. Ir ļoti svarīgi ka šajā projektā mēs varam sadarboties ar valsts sektoru, ar privāto sektoru un arī ar eh, tātad, attiecībā ar klīniskiem izmēģinājumiem, kas tiek veikti tur. Mēs varam sadarboties, piemēram, ar Geits organizāciju vai līdzīgām citām organizācijām, kas, kas darbojas trešajās valstīs. Pirmās programmas ietvaros šāda sadarbība netika izvērsta, bet es tiešām vēlētos, lai tas notiktu jaunajā programmā. Es mēģinājos pietiekami plaši aprakstīt tātad, aktuālās slimības, par kurām runāju. Te es nerunāju tikai par infekcijas slimībām, ir jāmin arī diabēts un citas, tiem šādai mēs esam svītrojuši vārdu infekcijas. Mums drīzāk ir jārunā par slimībām, kas saistītas ar nabadzību, bet mums um, nevajadzētu mēģināt sagatavot tādu izsmeļošu tabulu, ja tas būtu pārāk garš pasākums ir um, jāveicina informētības līmenis, jā, jāgūst informācija par labākajām praksēm, ja kādi ierosinājumi šajā ziņā tiek ļoti laipni gaidīti. Es uh, domāju, ka apvāršņa 2020 mājaslapā arī vajadzētu iekļaut iespēju atrast informāciju par šo jautājumu. Es runāju ar ēnu uh, uh, referentiem, un mēs runājām par to, ka vajadzētu šo uh, noslēguma termiņu pagarināt līdz 2024. gadam. Zināmi klīniskie izmēģinājumi uh, um, var prasīt va ilgāku laiku, tie var būt uh, tiks veikti ilgāk nekā tikai līdz 2020. gadam. Varētu būt nepieciešams piešķirt uh, Um, paredzēt finansējumu, un nevienmēr šos izmēģinājumus būs iespējams noslēgt tieši līdz 2020. gadam. Ir jāuzlabo dalība, jā, bet šie ciparu veidā izteiktie mērķi, es neesmu pārliecināta, vai tie ir vispareizākie. Mums ir ārkārtīgi plašs dažādu slimību saraksts. Es sagaidu. Um, mm papildu komentārus, kad cilvēki pievienosies ekspertu iesniegtiem grozījumiem. Tad priecāšos dzirdēt jūsu viedokli. Paldies! Forda, parola... Paldies Forda skundzei un tagad kā vērjūkumu. Nē, kļūda. Amstarda kungs Zabēlā un pēc tam. Lūdzu. Runājot par pētniecību mazajos un vidējos uzņēmumos, tā ir ļoti svarīga Eiropas Savienībai, jo šie MVU rāda 70-75% no visām darba vietām, kādas ir Eiropas Savienībā. Un uh, viņi pētniecības darbībām piedalās tikai 4% apmēram. Viņiem situācija ir ļoti grūta un mums ir jāsaprot. Mums ir jāsaprot, ka Eiropā ir dažāda veida kapitālisma veidi. Uh, ir kapitālisms ar ļoti spēcīgu valsts pozīciju, kā Francijā kapitālisms lielā sistēmā. kur ir uh, ekonomikas uh, vadība kā Vācijā un kapitālisms ar spēcīgu pozīciju, ko, korporatīvo pozīciju, kā tas ir anglosākšu uh, valstīs, un vēl jāmin arī Ziemeļa Itālijā pastāvošo sistēmu. Un tā ir ļoti iedvesmojoša mums, jo MVU tur strādā šie uzņēmumi strādā tīklos, un mazie un vidējie uzņēmumi ir ļoti efektīvi inovāciju jomā, un viņi ienāk tajās tirgus daļās, kas nav aizņemtas. Problēma ir, ka šīs programmas, kas atbalsta mazos un vidējos uzņēmumus, veicot pētniecību, nav vienotas, nav šādas vienotas pieejas, un sistēma varētu būt elastīga un efektīva, jo dažas struktūras pārklājās. Pirmkārt, Eurekā, kas ir starp valdību programma, kas aizsākās 95. gadā. Un tajā iesaistījās 40 Eiropas valstis, to starp Izraela. Man jāsaka, ka dažas ne Eiropas valstis, kā Kanāda un Dienvidkoreja, Koreja ir asociētās locekles šajā iniciatīvā Eureka. Mums ir ļoti svarīga arī Eurostar programma, kurai ir īpašs akcents, īpašs mērķis saistībā ar MVU dalību pētniecībā un attīstībā, un šajā uh, programmā 35 valstis ir iesaistījušās. Un bez 33 Eurekas valstīm arī Eiropas Savienība ir tajā darbojošā puse. Un līdz šim brīdim tā apvieno Eurekas priekšrocības, kurai ir 25 gadu pieredze strādājot eh, programmā. Man jāsaka, ka valsts līmenī pētniecība un attīstība, ka tur bija paredzēta 300 miljonu eiro un uh, Eiropas līmenī 100, 100 miljonu eiro. Un tāpēc ir ļoti svarīgi apvienot, kombinēt publisko un privāto finansējumu un pat vismazākās vienības varētu tikt iekļautas šajā finansējumā, kas nāk no publiskajiem līdzekļiem. Man ir jāsaka, ka ka šis ietvers, šī programma paplašinājās turpinot Eurostars 2 iniciatīvu. Tur uh, viss budžets bija veltīts projektam, un man jāsaka, ka sākot no nākamā gada līdz 2020. gadam Tur būs 861 miljons eiro un 286 miljoni no Eiropas Savienības. Tātad 1148 miljoni eiro. Tas ir eh, milzīgs progress, kurš varētu ļaut mazajiem un vidējiem uzņēmumiem izmantot uh, šīs aktivitātes, kādas notiek Eiropā. Un finanšu iespējas arī ir ļoti nopietnas, jo Eurostars ļoti nopietni veicinās uh, konkurētspēja, darba vietu rašanos, ekonomiskās pārmaiņas un ilgspējīgas attīstības mērķi, kāda ir paredzēta Eiropa 2020. Un Eurostars pēdējā periodā no 2008. līdz 2013. gadam izmantoja publisko finansējumu 100 miljoni eiro, es jau to minēju, privātais finansējums arī bija iesaistīts 400 miljonu apmērā. Mm, tātad. Tas bija par pašu organizāciju dalību projektos Eurostars 2 publiskais finansējums no 33 euro kā dalību valstīm. 2013. gadā tika izziņots, kā jau es minēju, 861 miljonu apmērā. Komisijas priekšlikums oktobrī runāja par 286 miljonu finansējumu, tātad 1184 miljoni būs šis finansējums, un tur būs palielinājums gan publiskā, gan privātā līmenī. Un, uh, Mm, vairāk projektu varēs piedalīties ar attaisnojumām izmaksām. 1148 miljoni paredzēti periodā no 14. līdz 20. gadam. Un tā bija pamata informācija, un es eh, varu jūs informēt, ka iesniedzu trīs grozījumus. Pirmais grozījums par 51. pāntu. Nolasīšu jums šo grozījumu, nepārsniedzot maksimālo summu, kas ir pirmajā pantā, savienības ieguldījums, uh, ir jābūt vienlīdzīgam ar trešdaļu no dalību valstu ieguldījuma, kas ir minēts 7. panta 1a, un tam ir jāaptver administratīvās un operatīvās izmaksas gadījumā, ja programmas eh, laika, darbības eh, laikā būtu nepieciešams tad, zinām, elastība varētu tikt pāredzēta individuāliem aicinājumiem. Šajā gadījumā Eiropas Savienības ieguldījums varētu palielināties un sasniegt maksimāli vismaz pusi no visu ieguldošo valstu guvuma. Un otrais grozījums ir par MVU. MVU definīciju 22. pants par mm, to, ka MVU, kas eh, piedalās pētniecībā, ir tas, kas vismaz 10% investē eh, pētniecībā un attīstībā šīm darbībām. Un es piedāvāju grozījumu Desmit minūtes, saka priekšsēdētāji, jūs esat pārsniedzis desmit minūtes. Nu, jūs varat eh, iepazīties ar eh, manu, maniem grozījumiem, es iesniegšu tos rakstiskā formā, un jūs varēsiet jebkurā gadījumā ar tiem iepazīties. Es saku paldies par veltīto uzmanību, un es ceru, ka daži priekšlikumi vai komentāri tiks ņemti vērā. Paldies! Grāts ar kolēģa. Paldies. Es eh, jums atstāju nedaudz vairāk laika, jo mums nedaudz laika ir. Taču tagad došu vārdu Savelas kundzei. Paldies! Šī pētniecības eh, programma Tātad, eh, kas attiecas uz Savienības dalības vairāk dalībvalstu kopīgi īstenotā Eiropas meteoroloģijas inovācijas pētniecības programmā, attiecas uz eh, tehnikām, ar kādām mēs varētu cīnīties ar dažādiem izaicinājumiem, ar kādiem saskaramies meteoroloģijas un veselības jomām. Tas arī mums varētu palīdzēt atbalstīt dažādas politiskās iniciatīvas. Viens no šī priekšlikuma mērķiem ir īstenot integrētu Eiropas sistēmu metroloģijas pētniecības jomā saskaņā ar 185. līguma pantu. Un tas attiektos gan uz valsts, gan uz Eiropas, gan uz starptautisko līmeni. Šī te pētniecība meteoroloģijā skar diezgan lielu investīciju daļu inovāciju jomā apvāršņa 2020 ietvarā. Šādi ticami pasākumi varētu atbalstīt zinātnisko kopienu tā, lai pētniecība būtu efektīvāka. Šī programma sakos Eiropas metroloģijas eh, programmai un vesela virkne iniciatīvu, kas attiecas uz eh, Eiropa 2020 programmu un attiecas uz metroloģijas jomu. Rodot eh, inovatīvus risinājumus un labāk izmantojot resursus, kas ir mūsu rīcībā, kā arī radot jaunas iespējas, uh, starptautiskajai tirdzniecībai un rūpniekiem. Tas eh, varētu stimulēt eh, pētniecības un eh, izpētes jomu, kā arī radīt jaunas iespējas. Dalībvalstu skaits pieaugs no 22 līdz 28 attīstīto valstu valdības piekritušas atbalstīt šos meteoroloģijas jomas centienus, jo tas ļautu radīt kritisko masu. Ļoti daudz valstu palielinājušas investīcijas savā, jo, šajā jomā, kā arī attiecīgās struktūras. Ja mēs ņemam vērā meteoroloģijas jomu pētniecībā, un konkurētspējas veicināšanā rūpniecībā, tad mēs saprotam, ka mēs nesasniegsim šos mērķus tūlītēji, un dalībvalstis pie tiem nevar nonākt vienas pašas. Ir jāmēģina rast jaunus risinājumus meteoroloģijas jomā, un šie centieni attiecas arī uz teritorijām ārpus robežām. Katra valsts par sevi nevarēs eh, tikt galā ar šiem izaicinājumiem. Ja nebūs eh, centienu Eiropas līmenī, tad pilnīgi noteikti pieaugs izmaksas. Eiropas eh, aktivitāšu pievienotā vērtība būtu tāda, ka tas ļautu doties daudz tālāk nekā programmas, kas būtu katrā valstī atsevišķi un būtu izolētas. Tas ļautu izmantot finansējumu ārpus valsts robežām un uh, ļautu labāk piesaistīt pietiekamu kritisko masu, kas ir nepieciešama, lai cīnītos ar uh, problēmām, ar kurām pašlaik saskaramies, kas attiecas tieši uz valstu metroloģijas sistēmām. Tajā pašā laikā mēs uh, galvenokārt vēlamies uh, uzlabot izdevumu efektivitāti. Un mēs šādi uzskatām ka varēsim sniegt uh, uzlabojumus par 50% resursu ziņā, kas attiecas uz uh, pētniecības programmām, izpētīju komisijas priekšlikumu un ievēroju, ka ir atsevišķi aspekti, kas būtu jāmaina. Tādēļ arī iesniedzu vairākus grozījumus, kuru mērķis ir saskaņot uh, komisijas metroloģijas priekšlikumu ar tiem priekšlikumiem, kas jau ir ietverti apvāršņa 2020 kontekstā un kuri tika nobalsoti pagājušajā plenārsēdē. Paldies un gaidīšu uz komentārus. Paldies. Cavēlas kundzei un tagad došu vārdu Karvalajo kundzei. Paldies. Es esmu EDCTP ēnu referente un vēlētos pateikties Vikijas Fordas kundzei par uh, labo ziņojumu un par lielisko sadarbību. Es vēlētos uh, uzsvērt, ka piekrītu visam, ko Fordas kundze ir piedāvājusi, un mēs esam to pārunājuši. Uh, un piekrītu viņas idejām. Man ir liels prieks par to, ka ir bijusi iespēja iesaistīties šajā projektā, un kā teica Fordas kundze, tad eh, šī projekta sākumos 2003. Eh, gadā, tad es eh, to izstrādāju, kad nodarbojos ar pētniecību Portugālē, un es ļoti labi to pārzinu, un es zinu, kas darbojas labi un kas ne, nedarbojas tik labi. Es arī vēlētos palīdzēt um, uzlabot tās lietas, kas tik labi nedarbojas. Man bija iespēja apmeklēt kopā ar komisāru un um, delegāciju atsevišķas vietas Āfrikā, kur um, ir problēmas ar šiem projektiem, taču mani ļoti patīkami pārsteidza un ietekmēja uh, Eiropas eh, pētnieku darbs, eh, kas norisinājās ļoti smagos apstākļos, paralēli sniedzot eh, veselības pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem Keiptaunā un citur. Es biju ļoti aizkustināta, jo mūsu pētnieki, kas raksta publikācijas Nature and Science un citos izdevumos eh, tajā pašā laikā ārstē vietējos eh, iedzīvotājus ļoti smagos eh, dzīves apstākļos. Un par to es esmu ļoti pateicīga. Kas nedarbojas tik labi? Tas ir ļoti komplicēts jautājums. Pirmkārt, jau mums pagāja trīs gadi, kamēr sākām šo projektu. Tas bija ļoti sarežģīts projekts no administratīvā viedokļa, tādēļ mums būtu tas uh, pilnīgi noteikti jāvienkāršo, lai likvidētu ne, nevajadzīgo birokrātiju. Ta, e, tas būtu jāvienkāršo pēc iespējas vairāk. Es saprotu, ka vienkāršošana ir viens no apvāršņa 2020 pamatmērķiem, taču šādos gadījumos tas ir patiešām vitāli svarīgi. Caurskatāmība un atvērtība arī ir tās lietas, kas jau minētas Vēl viena lieta, kas būtu jāuzlabo, ir sadarbība ar Eiropas attīstības fondu, kas nodarbojas ar veselības aizsardzības pasākumiem Āfrikā, taču vēl ir nepieciešama palīdzība EDCTP jomā. Varbūt Eiropas attīstības fonds arī šeit varētu līdzdarboties. Tādēļ šajā jautājumā mums ir nepieciešami uzlabojumi. Kas attiecas uz kapacitātes veidošanu un valstu programmām, dažkārt arī šeit ir problēmas. Manuprāt, vajadzētu tam pievērsties nedaudz aktīvāk. Ja mēs skatām to, kas notiek privātajā sektorā, tad pēdējās vakcīnas no glāzes mis kas bija malārijas eh, vakcīnas, eh, um, izraisīja plašas diskusijas. Um, šis projekts apvieno vairākas lietas, eh, taču šeit nav konkrēta mērķa un virzības. Varbūt, ka vajadzētu apvienot dalību valstu dimensiju, lai veiktu kādu konkrētāku šī projekta virzību. Ir skaidrs, ka ir um, vairākas uh, slimības, uh, kas jau tagad skar Eiropu, kas ir infekcijas slimības. Es uh, piekrītu Vikijas teiktai par um, izplatīšanu, par līdzdalību un caurskatāmību. Taču šis jautājums par Eiropas eh, attīstības fondu un vienkāršošanu un par to, vai būtu nepieciešams eh, koncentrēties uz konkrētiem aspektiem, nu, šie ir jautājumi, kurus es vēl labprāt turpināt diskutēt ar referenti un citiem ēnu referentiem. Lielas paldies! Paldies! Nākamajam runātājam vārds. Jāra Madurete. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, arī vēlētos izteikties par Fordas kundzes ziņojumu. Es eh, vēlētos izteikt mūsu grupas atbalstu referentis paveiktajam darbam un to, ka es eh, pilnībā piekrītu viņas domām un pārdomām, kā arī varu atsaukties uz Karvaljo kundzes teikto. Es vēlētos tikai piebilst vienu lietu kolēģi teiktiem, kam es pilnībā tā pievienojos. Vēlējos piebilst to, ka mēs tātad runājām par um, inovatīvu medikamentu jautājumu. Ja mēs uzskatām, ka val, uh, sabiedrības interesēm ir jābūt pamat elementam pētniecības un attīstības uh, programmā, ko finansējam, sadarbojoties ar attīstības valstīm, par klīniskajām pārbaudēm, tad um, šāds uh, teksts ir uh, ļoti nepieciešams. Gan Fordas kundze, gan Karvaljo kundze jau teica, ka runa ir par pētniecības finansēšanu, kas attiec uz konkrētām slimībām. Slimībām, kas skar visneaizsargātākās sabiedrības daļas attīstības valstīs. Tādēļ uzskatu, ka ir jākoncentrējas uz to, ka šim ziņojumam būs jēga tikai tad, ja tas būs cieši saistīts ar vienkāršu pieju medikamentiem, eh, par kuriem šeit ir runa, kā piemēram tuberkulozes gadījumā un citu slimību gadījumā, kuras minēja Fordas kundze, ja šīs vakcīnas sastāda ārkārtīgi lielu ekonomisko slogu kādai ģimenei, tad šī ģimene nevarēs atļauties eh, iegādāties vakcīnas uzskatām, ka regulā vajadzēja konkrētāk um, atainot uh, pieju medikamentiem. Paldies, Džonsona kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, kolēģi. Es um, gribētu runāt um, par Ransdorfa kunga referēto programmu, kas attiecas uz eh, vairāk dalībās kopīgi īstenoto pētniecības un izstrādes programmu, kuras mērķis ir atbalstīt pētniecībai saistītos mazos un vidējos uzņēmumus. Runājot par darba vietu skaita palielināšanu un tirgus eh, situāciju. Diskutējot par šiem eh, jautājumiem, mums ir jākonstatē, jāprecizē, vai mēs koncentrējamies uh, uz apvārsni 2020 vai nē. Ir uh, jābūt pietiekami skaidram politiskajam vēstījumam par to, ka MVU ir svarīgi. Mums būtu jāskata situācija MVU sakarā un jāsniedz MBU pietiekami lielas iespējas. Mums ir jāpētī konkrētā likumdošana, lai pārliecinātos par to, vai tā ir pietiekami vienkārši, lai MVU var piedalīties šajās programmās, jo maziem uzņēmumiem varbūt nav Eiropas vai starptautiskā tīkla vai juridiskā dienesta, kā tas ir lielos uzņēmumos, līdz ar to šie mazie vai vidēji uzņēmumi nevar nodrošināt uh, specializētus uh, darbiniekus uh, šajos jautājumos. Šīs programmas sakarā ir būtiski saprast, ka mēs skatām tās iespējas, kas mums paveras. Tajā pašā laikā mēs izpētījam, kādas iespējas paveras praksē MVU, un pēc neilga brīža tam pievērsīšos atkārtoti. Paldies! Mm. Vārds uh, Makakovičas kundze. Paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies uh, visiem referentiem. Es vēlētos tikai koncentrēties uz uh, programmu, uh, kurai es esmu ēnu referente. Es pati šajā jautājumā ļoti stingri iestājos par šo kopīgo programmu, jo šobrīd, kad ir ārkārtīgi daudz cilvēku bez darba un kam varbūt nav cerību uz nākotni, ir svarīgi, lai šādā brīdī uh, Eurostar programma, kam ir um, kas ir pielāgojusies inovatīviem MVU, lai mēs par to diskutētu. Mums ir daudz um, debatas bijušas Eiropas parlamentā par um, mazo video un uzņēmumu jautājumu, un es uh, vēlos teikt, ka šī Eirostar programma jau iepriekšējos uh, finanšu uh, programmas ietveros ir sasniegusi uh, ļoti labus rezultātus un konkrētus rezultātus. Es tikai vēlētos jūs iepazīstināt ar statistiku. Pirmajā Eurostar programmā bija 3500 pieteikumi un tikai 800 no tiem saņēma finansējumu. Arī šajā sakarā būtu nepieciešams progresēt. Vairāk nekā 70 dalībnieki bija pētnieki, pārējie bija, bija MVU, pārējie bija pētnieki vai universitātes. Šeit mēs varam konstatēt uh, apvērsto principu. Nav nekādas preferences, kura veida zinātni vai tehnoloģijas uh, veicināt, kas nozīmē to, ka tieši projekta kvalitāte ir bijis uh, pamata faktors izvērtēšanā. Eurostars ir budžets, kas ir trīsreiz lielāks, kas nozīmē to, ka varēs eh, daudz vairāk projekts finansēt un vairāk eh, uzņēmumu varēs gūt panākumus šajos krīzes apstākļos. Taču mums jānodrošinās pret to, lai būtu lai nebūtu negatīva ietekme, sevišķi uz valstu budžetu. Ir dalībvalstis, kurām ir bijis nepieciešams veikt daudz lielāks budžeta samazinājums nekā citas. Uh, un jānodrošina tas, lai nebūtu tam nekādas ietekmes uz Eurostārs rezultātiem. Lai būtu pietiekami kvalitatīva programma, ir jāizvairās no pārklāšanās. Ja ir vairāk dalībvalstu, tad varētu rasties neskaidrības par to, kas kam jādara. Ziņojuma priekšlikumā ir skaidri norādīts tas, ka jāsamazina pēc iespējas e, vairāk administratīvais sloks un ir jāizvairās no dublēšanās. Referents piedāvā palielinātu atbalstu administratīvo e, izmaksu sekšanai, tāpat dalībvalstis ir aicināts veikt e, starp izvērtējumus, starp posmos, tāpat ir eh, jākonkretizē nosacījumi un uzskatu, ka Eurostārs programmai ir jātaino tas, kā inovācijas var konkrēti un racionāli atbalstīt. Paldies! Uh, eh, uh, eh, Mr. Glants, prego. Paldies! Blankungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos teikt paldies arī referentē par priekšlikumu sagatavo, par šī ziņojuma sagatavošanu. Šī tēma ir ļoti svarīga, ļoti plašam jomlokam, gan vidē, gan veselībai, gan citiem. Jo bieži vien ļoti daudzām darbībām trūkst tāda pamatota un stingra pamata. Ir skaidrs, ka da, ir nepieciešama ātra rīko, rīcība. Un iepriekšējā programmā praksē mēs bieži vien piedzīvojam to, kas bija no 2009. līdz 2012. gadam. Tika izvērstas programmas, 17 programmas, vairāk kā 100 miljonu eiro vērtībā. Tajā piedalījās daudzas puses, kopumā bija iesaistīts 22 dalību valstis. Uh, komisijas priekšlikums turpināt programmu, to ieinteresētās puses ir vērtējušas atzinīgi, un tas, ka ir paredzēta tik maz grozījumu, man uh, rada pārliecība, ka nesaskarsimies ar liekām barjerām. Apvērsnes 2020, tātad arī uh, tā kontekstā tiek lēmts par noteikumiem, un es arī interesēkošu līdzi uh, to, kādi noteikumi tiks pieņemti šajā kontekstā. Kad runājam par 287 miljoniem, tad mums jānodrošina tas, ka viss, par ko mēs cienījāmies, apvārš 2020 ietvaros tiks saglabāts arī šeit. Rubika kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Es domāju, ka Eurostāla programma un arī Eureka ir lieliskas programmas. Tagad Eiropas Savienībā ir vairāk dalību valstu, un man rodas jautājums, ka, ka varbūt vajadzētu paplašināt šo programmu arī attiecināt uz rēkliem, mums būtu starptautiskas programmas, izpētes aktivitātēs, arī MVU Es domāju, ka tā būtu liela priekšrocība. Kolēģi jau pieminēja administratīvās izmaksas, un to jau dzirdējām arī šorīt no rīta. Es domāju, ka mums ir e, rūpīgi jāizvērtē administratīvās izmaksas. Vienā gadījumā tas var būt 1%, citos līdz 6%, un sēdzētu vienoties par kādu uh, vispārējo līniju, ko ieturēsim. Jo, protams, tas atstās tieši iespaidu uz iesniegto pieteikumu skaitu. Mazie vidēji uzņēmumi varētu iesūtīt vairākus pieteikumus un ir svarīgi tad zināt, vai tiek piešķirt 25 vai 30 procenti valsts subsīdiju to vajadzētu ļoti rūpīgi apsvērt un vajadzētu noteikt stingru definīciju par 10%. Es domāju, ka tas varētu veicināt plašāku uh, izpēti MVU. Un iespējams, ka mums vajadzētu kļūt elastīgākiem. Ir jau vairāki priekšlikumi par to, kā uzlabot elastīgumu. Uh, bet uh, vispārīgi runāju, domāju, ka Eurostar programma ir tāds flagmanis, tā darbojas ļoti labi, un mēs arī varam redzēt, ka uh, tātad šis finansējuma piešķiršanas laiks aizvien saīsinās. Tas ir tiešām patīs modelis citām programmām. Tojas kundze nākamā. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlējos pieminēt Eurostāru aplūkojot mums piedāvāto priekšlikumu un arī ziņojumu izvērtējumu dzirdot tāds uh, vidējais um, e, Eurostar pirmās programmas izvērtējums gan no komisijas, gan no citām pusēm pierāda, ka tā ir dzīvotspējīga un funkcionāla programma. Un um, no otras puses varam uh, redzēt, ka tas iedrošina uh, dinamismu MVU, kas beigās ļauj veikt inovatīvu izpēti. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mēs turpinām arī uh, darbību otrajā posmā, un kā jau norādīja atsevišķi kolēģi, uh, ir jāveicina motivācija dažādās programmās, lai mēs spētu panākt patiesu pievienoto vērtību, kas arī ir mūsu mērķis ar uh, supranacionālu programmu. Referente un arī pā, citi norādīja, ka mums ir jāmēģina saprast, ko mēs vēlamies panākt ar grozījumiem Eh, kāds būs, eh, kāda būs finansējuma loma un ietekme. Mums ir jāpalielina finansējums, jo eh, MVU nevar tik vienkārši nemaz iesaistīties šādos izpētes tīklos un izbaudīt visus to piedāvātos labumus. Bet, ja mums ir pieejams arī individuālās izpētes programmas, viņiem vajadzētu būt iespējai samek, rast finansējumu gan no privātiem, gan no valsts avotiem. Jo bieži vien ir diezgan sarežģīti atrast nepieciešamos investīciju avotus. Eiropā mēs bieži vien runājam par vienkāršošanu teorētiskā līmenī, bet tas nevienmēr tiek īstenots praksē. Uh, Mums ir nepieciešama vienkāršošana, lai izvairītos no dubultiem auditiem un tam līdzīgām lietām, kas ir absolūti liekas. Mums gluži vienkārši ir jāpārliecinās, ka viss norit veiksmīgi, jo sarežģītākus noteikumus mēs ieviešam, jo sarežģītākus uh, audits mēs izvēršam, tas tikai sarežģīs visu situāciju un uh, nekādu labumu tas nenesīs. Ir jādomā arī par administratīvajām izmaksām. Tas ir ārkārtīgi svarīgi izpētēji, ne tikai komisijai. Zemes administratīvās izmaksas uh, bieži vien ir šīs tiešās administratīvās izmaksas. Bet rodās jau arī papildu izmaksas. Mums ir nepieciešamas uh, rūpīgi pārskatīt administratīvās izmaksas, lai tās būtu caurskatāmas te ir tučiem lapušu par personālu. Šķiet, ka mēs radām tādu administratīvo mašināriju, kas gala beigās nemaz nav liederīga. Mums visiem ir jāsniedz savus ieguldījumus, lai. lai arī mēs varētu baudīt inovācijas, uh, kas sniegtu savu labumu arī maziem vidējiem uzņēmumiem. Un paldies, paldies Tojas kundzei, Jels kungs. Paldies, es pavisam īsi vēlējos atbalstīt Glants kungu. Es domāju, ka tika pieminēti jau visi svarīgākie jautājumi uh, Eiropas Tautas partijas un arī koordinātoru sanāksmē es vēlētos panākt to, lai šo, uztvēr, šo priekšlikumu no, uztvērt kā daļu no pakotnes. Uh, Mums ir vienošanās ar sociāldemokrātu grupu, un, manuprāt, šāda nostāja ir arī citām politiskajām grupām. Tas ļaut mums izmantot vienkāršāku procedūru, mums nevajadzētu lieki sadalīt cilvēkus. Mēs vēlamies vienotu pakotni, lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk un inteliģētāk, inteliģētāk nonākt pie uh, darba noslēguma. Uh, marta beigās vai aprīļa sākumā. Vēlējos paust šo nostāju, kamēr komisija un padoma arī mūs aklausās. Paldies, Turmas kungs. Es atvainojos priekšsēdētāji, ka es ierados nedaudz ar nokavēšanos. Uh, bet pirms pāris mēnešiem jau bija plānojis uh, tikšanos, kuru vairs nevarēju mainīt. Bet es ļoti pateicīgs par iespēju izteikties arī vēlāk diskusijas gaitā. Es varu izteikties pavisam īsi. Es vēlējos runāt par tehnoloģijām un kādu lab labumu tās var sniegt cilvēkiem, lai nodrošinātu viņiem pilnvērtīgu dzīvesveidu mūsdienais darītais ir veiksmīgs tīri no pieejas viedokļa. Es runāju ar vairākām iesaistītajām pusēm, ar asociācijām, kas pārstāv vecākos ļaudis, un viņi a, informēja mani par konfliktu a, starp a, nostāju, ka cilvēki pēc iespējas ilgāk ir jāpatur mājās, nodrošinot dažādas ierīces, piemēram, trauksmes pogas, lai viņi var izsaukt palīdzību, ja tāda nepieciešama. Bet no otras puses uh, ir arī iespēja ievietot cilvēkus aprūpas centros, kur viņiem ir iespēja tikties ar citiem cilvēkiem. Un tika norādīts, ka ar visām pieejamām tehnoloģijām tāda uh, mēs norākam pie tādas uzraudzītas vientulības. Ar visu tehnoloģiju palīdzību cilvēkiem ir iespēja palikt mājās ilgāk, bet tajā pašā laikā viņi arī ir ļoti vientuļi. Man nav bijusi iespēja vēl izvērtēt, vai tas ir reāls un paties uh, drauds, bet mm, tā ir lieta, ko es noteikti vēlos apspriest arī ar citiem ēnu referentiem. Tehnoloģijas, kuras mēs izstrādājam, tas ir jāizvērtē no tādas perspektīvas, kas ļautu uh, arī apsvērt, kā vecos ļaudis var iesaistīt uh, sabiedrībā. Es domāju, piemēram, cilvēki, uh, kuri nevar pārvietoties, viņus jau nevar iesaistīt sabiedrībā tīri ar tehnoloģiju palīdzību. Kad runājam par informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, ir jāapsver arī privātuma jautājums. Par to es domāju arī, kad runājam par energoefektivitāti, mēs runājām par to, ka ir jābūt pilnīgi skaidri noteiktam, ka dati piedar patērētājiem un es vēlētos, lai kas līdzīgs tik nodrošināts arī šajā gadījumā. Protams, Eiropā mēs varam redzēt to, ka enerģijas cenas pieaug, un tas ir izraisījis diskusijas par to, vai veco ļaužu izmantotās tehnoloģijas gadījumā neizmanto tik daudz uh, enerģijas, ka beigās tās kļūst par nastu. Un es iesniedzu grozījumu, kur uzskatu par ļoti svarīgu. Ja jaunās tehnoloģijas un ierīces tiek izstrādātas, tad mums vajadzētu arī aplūkot ietekmi uz resursiem un to energoefektivitāti. Tāda ir pamatbūtība. Bet šajā institucionālajā, um, uh, institucionālās apstākļos man nav pilns pārskats, bet kas notiek gadījumā, ja dalībvalsts nevēlas uh, piedalīties uh, programmās, bet tajā uh, pašā laikā mēs redzam, ka ir ļoti inovatīva izpētes uh, kompānija, vai tad uh, um, šādiem uzņēmumiem mēs neļausim piedalīties programmās tikai tādēļ, ka viņu uh, izcelsmes valsts nepiedalās programmās. Es domāju, ka tam vajadzētu mēģināt rast risinājumu, jo neviena izpētes institūcija vai ino, neviens inovatīvs uzņēmums uh, Uh, nedrīkst pieļaut, ka uh, tiem ir liekta uh, dalība programmās tīri valdības lēmumu dēļ. Lūdzu, ieskatieties manis iesniegtajos grozījumos. Es <clears throat> varbūt mēģināju nedaudz uh, sāsnāt situāciju, bet ļoti labprāt dzirdēt arī jūsu viedokļus. Uh, Un es arī piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Tas tiešām ir parlamenta interesēs, arī es būšu daļa no komandas. Es nedomāju, ka vienā programmā mums vajadzētu izmantot citu pieeju kā o, otrā. Tas grib uzsvērt koordinācijas nepieciešamību. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies! Paldies priekšsēdētāji! Šī programma ir kopīgā programma starp vairākām dalību valstīm. Diemžēl mana, manis pārstāvētā dalība valsts tajā nepiedalās, bet, kā jau Turmas kungs norādīja, arī es uzskatu, ka šī ir ārkārtīgi svarīga programma. Es augstu vērtēju referents paveikto, bet Uh, ir viens punkts, kurā mana nostāja ir uh, citādāka. Šai uh, programmai ir arī uh, optaut iespēja no apvāršņa 2020 noteikumiem, iespēja, ka tie tiek aizstāti ar nacionālajiem noteikumiem. Un tieši tādēļ arī daudzi mazie uzņēmumi uh, uzskata, ka šī programma ir ļoti pievilcīga. Ja mēs izslēgsim šādu iespēju, uh, Es nedomāju, ka tā ir laba doma, tas varētu novest pie negatīvām sekām. Varbūt varētu referents pārskatīt, vai viņa pieeja ir efektīva tādā pozitīvā nozīmē. Jā, var jau būt, ka mēs panāksim ideālu atbilstību noteikumiem, bet tas jau nenozīmē, ka mēs sasniegsim uh, mērķus, kurus vēram, vēlamies sasniegt. Saku paldies arī par eh, referenta sniegto risinājumu, par eh, izcilības institūtu. Ah, es domāju, ka mums ir nepieciešama tāda koordinējošā persona, tāpat arī ir nepieciešams paredzēt budžetlīniju. Paldies! Paldies. Citi runātāji manā sarakstā nav iekļauti. Ēlas kungs. Es uh, nevēlos vairs īsti neko papildināt kolēģi teiktajam, bet es uzskatu, ka ziņojums ir lielisks un datu aizsardzības aspekts mums tiešām ir jāapsver veco ļaužu medicīniskie dati, nu, par tiem ir liela komerciāla interese, tādēļ ļoti svarīgi ir aizsargāt šos datus. Piemēram, sirds ritma mērērīču kontekstā tas ir svarīgi. Bet mēs nevaram prasīt no tātad kardiologiem to, ka viņi neizplata šos datus tālāk. Šādi dati ir ārkārtīgi personīgi dati. Mums ir rūpīgi jādomā par veco ļaužu datu aizsardzību, jo vecie ļaudis iekļaujas tajā sabiedrības grupā, kuri uh, varbūt, uh, kuriem varbūt nav tik labas iespējas vai kuri uh, nespēja tik labi aizsargāt savus datus. Tas mums jo īpaši ir jāuzsver mūsu grozīmos, citādāk uh, šādas programmas netiks sociāli akceptētas. Paldies! Tagad Mitī kungam no komisijas vārds. Divas minūtes jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji! Es neatkārtošu vispārējos komentārus, kurus jau šorīt izteicu par 127. pantu un nepieciešamību veikt vienkāršošanu. Es eh, simtastoņdesmit pantā pētīju pirmo paudzi un skatīju harmonizācijas iniciatīvas un arī uh, cenšos novērt, novērst pārklāšanos ar jau pastāvošiem tiesību aktiem. Vēl gan pāris vispārēji komentāri pirms ķerties konkrētākām detaļām. 185. Eh, panta sakarā mums ir divi aspekti, kurus vēlamies izcelt. Viens saistās ar eksposta revīzijām nevienam, mm, tie nepatīka, bet eh, finanšu regula liek komisijai pārliecināties un nodrošināties ES budžeta investīciju šādos uzņēmumos un šādas Eiropas Savienības līdzekļu ieguldīšanas darbības ir jāpārbauda un dažādu kontroļu sistēmu pārstāvji veic eksanta novērtējumus un ekspost revīzijas. Tas ir jāpatur, te nevar noteikt nekādus nosacījumus tam. Otrā lieta ir saistībā ar dalībnieku garantiju fondu, un tā ir jāievēro ES struktūrām, un saskaņā ar 185. pants īsti nav, te nav minēta šī struktūra, un, ja, piemēram, EDCTP būtu vairāk risks nekā citur, tad pastāv alternatīvas, kas aprakstīts finanšu regulā, balstoties uz nacionālo pamatu. Ir iespējas to risināt. Vēl specifiski runājot par EDCTP, mēs priecāmies par ziņojumu. Daži komentāri. Runājot par mērķiem, par to bija šaubas un jautājumi, bet mm, varbūt Van Mercena kunga bijušā deputāta ziņojums varētu tur izsināt. Un te nebija tik ļoti daudz efektivitātes mērķu, mēs centāmies to risināt. Dzirdēju arī Kavaju kundzes teikto par konverģenci un drīzāk attīstības fonda izmantošanu. Mūsuprāt, tas ir svarīgi. Runājot par Eurostars 2 izmantošanu, par to tika diskutēts. Mēs arī ļoti sveicam references pozīciju, kas ir ambicioza. Un te mēs redzam apņemšanos Eurostars integrāciju piedalo tajām valstīm, kuras piedalās un uh, tad, tad ir solis tālāk par ne tikai sadarbību, bet integrāciju. Un runājot par budžetu, mēs vēlētos pieturēties pie tā, ko esam izmantojis Eurostars 1, 25% apmērā, un tas rada, te ir tiek ievērots uh, svīras efekts, un iespējams, ka mums vajadzētu nedaudz precizēt terminoloģiju, kādu izmantojam, jo 2020 kontekstā asociētās valstis, tam ir ļoti precīza nozīme, un tas ir Hēlers kungs, kungam to vajadzētu atcerēties, un mums nevajadzētu veikt sajaukumu ar valstīm, kas ir saistītas ar Eureka. Uh, bet viņas nav asociētās, piesaistītās valstis apvārsnes 2020 kontekstā. Mēs tās varam saukt par partneru valstīm, partner countries, un tas varētu atrisināt šo problēmu. Vēl ir jautājums par no lejas uz augšu pieeja Eurostars, un tas tika uzsverts. Eurostars neizvēlas tematus. Viņi ir ļoti draudzīgi Tas ir ļoti draudzīgi MVU un te ir um, atšķirības ar citiem instrumentiem, kāda ir mūsu rīcībā. Referents piedāvā izveidot eh, pārbaudāmo kritēriju sārakstu, lai varētu noskaidrot, vai dalībnieki var piedalīties, bet tas jau ir uh, Mm, principā minēts 2020 kontekstā, un līdz ar to te būtu atkārtošanās. Runājot par Cumesa kundzes ziņojumu, mēs uh, atzinīgi vērtējam pielāgojumus, kas ir uh, minēti ar Eiropas inovācijas partnerību. Tas ir ļoti labs aspekts, kas izceļams ļoti lielā mērā atbalstam. Tas turmesa kungam ir raksturīgs, ka ir šis koncentrēšanās uz lietotāju. Mēs eh, varam izmantot šo punktu, un Brezins kungs runāja par nelielu pretrunu, jo te mēs eh, meklējam atkāpes nacionāliem noteikumiem. Te ir vajadzētu ievērot lietotāju draudzīguma principu. Un tā, lai tie, kuri parasti nepiedalās programmā, varētu izmantot šās iniciatīvas piedāvātās iespējas. Un mēs te cenšamies uh, cenšamies spērt soli šajā virzienā, tāpēc ir šīs atkāpes daļa, bet tas ir tā vērts. Runājot par atvērtību citām valstīm. Atvērtība ir pilnīga. Dalībnieki, daudz dalībnieku var piedalīties, bet nevar dot es finansējumu ne es dal, dalību valstīm. Uh, tāpēc, ka nav valsts vai administratīvās vien struktūras, ar kuru varētu slēgt līgumu, un tas ir minēts 185. pāntā. Integrācijas process var notikt, bet, nu, valstīm ir jāparakstās. Tad, un es jau no rīta teicu, un Vēlreiz atkārtošu, ka mani kolēģi ir atvērti diskusijai un vēlamies pateikties visiem deputātiem par ļoti vērtīgajiem viedokļiem. Liels paldies jums! Mums ir atlicis nedaudz laika un varam atkal dot vārdu tiem referentiem, kuri vēlas vēlreiz izteikties. Bikefordas kundzes vārdā man ir jautājums komisijai. Komisija varētu varbūt mums palīdzēt noskaidrot jautājumu par garantiju fondiem, kā tos varētu te piemērot. Mēs esam nobažījušies par e DCTP, mēs vēlētos zināt, vai komisija varētu mums paskaidrot šo punktu. Lielas paldies! Sí, eh. Veramente mezzo. Man nu, nu tiešām pusminūtīti jūs rīcībā ne vairāk, ja uzstājat. We will uh, go and discuss with Mrs. Ford and... Ja nu ar Fordu kundzi un uh, Kavajo kundzi mēs varam runāt par tehnisko aspektu, par schēmām, kas ir uh, pieejamas un valstu nosacījumiem. Grazie. Quando troverete una soluzione eh, a questo. Paldies. Tad, kad atradīsiet risinājumu tad lūdzu informējiet mūs ar sekretariāta starpniecību. Ja nekļūdos, tad Fordas kundze nav vairs zālē. Hans Fords. Paldies par uh, debatēm un uh, pirmkārt šī procedūra, šis finansiālais instruments. Uh, paredz gan iesaisti, gan distances faktori, kas tiek ņemt vērā un zinātnes un attīstības jomā. Vispirmā problēma bija institūciju idejas identificēšana, un tagad mums ir iespēja iet tālāk ārpus stingrā institūciju ietvara, un esmu pateicīgs komisijai par to, ka tā ir sagatavojusi šī instrumenta ieviešanu. Otrais komentārs. Viens no maniem grozījumiem vēršas, pievēršas eh, ļoti māzu MVU uzņēmumu gadījumiem. Ir tādi uzņēmumi, kuriem ir mazāk par desmit darbiniekiem un desmit procentu noteikumu šajā gadījumā būs ļoti grūti piemērot. Mans grozījums varētu atrisināt problēmu, un ceru, ka kolēģi to atbalstīs. Trešais punkts. Mums ir jāizdara spiediens, lai uzlabotu publisko un privāto partnerību. Tā ir Eiropas Savienības uh, vājuma pazīme, kad salīdzinam šo jomu ar ASV gadījumu. Šis finanšu instruments mums palīdzēs atrisināt problēmu. Ceturtais komentārs. Mūsu interesēs ir iet tālāk par Eiropas Savienības robežām, sadarboties ar austrumu partnerības valstīm un Krieviju. Es saņēmu informāciju, ka bija sārunas, pārunas starp e, es un Krieviju šajā jomā, un Krievijas puse bija ļoti ieinteresēta iesaistīties Eureka ietvarā. Piektais punkts. Debatēs jau izskanēja tas, ka es piedāvāju administratīvo izmaksu paplašināšanu, bet tā ir kļūda, jo paplašināšana nav paredzēta administrācijas izmaksām, bet dalības izmaksām, jo schēmā režīmā ir paredzēta iespēja kombinēt dažādu valstu finansējumu, līdz ar to ir iespējama dalība pāri robežām Dažādas valstis var piedalīties, un šis pasākums ir paredzēts eh, dalības eh, maksas jautājuma risinājumam. Paldies par šo plašo atbildi tagad Zavēla. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu, man šķiet nav daudz ko piebilst. Es eh, uzklausīju komentārus un mēs visi kopā strādāsim pie gala teksta. Paldies, Tormes kungs. Lūdzu, vai jūs vēlaties atbildēt? Es uh, atstāšu laiku, lai debatētu citreiz. Nu, lūk, esam eh, savlaicīgi nonākuši pie darba kārtības beigām. Grozījumi jāiesniedz uh, līdz 4. decembra pusdienlaikam un 9. no rīta rīt būsim zālē 5G3. Jebkurā gadījumā uh, ik viens no jums to jau droši vien zina. Paldies!